lūgt Eiropas parlamentā. Prezidenta kungs, sveicam jūs šeit vēlreiz tagad pēc 18 gadiem. zaszczyt i przyjemność dla mnie. Witamy prezydenta. Dāmas un kungi, es vēlējos arī savā vārdā sirsnīgi sveikt eh, Austrum Timoras Demokrātiskās republikas prezidentu Jose Ramosu Hortu. Varbūt daži no jums atminas viņa apmeklējumu Eiropas parlamentā pirms 18 gadiem. Viņš toreiz mums informēja par situāciju Austrum Timorā. Cilvēktiesību apakškomiteja toreiz bija uzaicinājusi uh, Hortas kungu uz savu sanāksmi. Toreiz uh, neatkarīga Austrum Timora bija tikai daudzu sapnis. Pateicoties vairākiem opozicionāriem, viņu vizionāram nākotnes redzējumam, tomēr šis sapnis pārvērtās par īstenību. Ja toreiz mēs atceramies, ka kāds aktīvs uh, opozīcijas pārstāvis uh, izteicās uh, par Austrum Timors nākotni un runāja par to, ka Timorā vajadzētu ievērot brīvību, politisko ieslodzīto atbrīvošanu, vajadzētu īstenot cilvēktiesību principus un uh, Pateicoties ANO spēku līdzdalībai, notika arī referendums Austrumtimorā un sabiedrība šo plānu apstiprināja demokrātiskā veidā. Jose Ramos Horta ir valsts prezidents un Dons Karlos Jimenez Bello abi saņēma Nobela prēmiju un Pēc trim gadiem uh, Austrum Timoras uh, premjeras Gusmānu tika apbalvots ar Saharov balvu. Jāņem vērā, ka pēc neatkarības uh, iegūšanas Austrum Timora at attīstījās iepriecinošā veidā, tā nogāja grūtu un tālu ceļu, un uh, tas prasīja daudz darba, lai izveidot demokrātiskas tiesiskas institūcijas un iedzīvinātu cilvēku tiesību principus. Eiropas parlaments Austrum Timoras prezidenta aktivitātes eh, vienmēr ir atbalstījis, ir atbalstījis arī Austrum Timoras varas iestādes to cīņā par eh, cilvēku tiesību īstenošanu un eh, brīvas valsts īstenošanu. Protams, ka tā ir vīzija, kas ir nozīmīga visai Austrum Timorai. Šodien jūs, kā prezidents, eh, dodaties uz daudzām valstīm, apmeklējat eh, pasaules kontinentus un eh, jūs pierādāt, ka visās valstis var uz kaut ko cerēt, ka arī tās valsts, kas varbūt ir nedaudz atlikušas malā savas cerības, tomēr uh, var paļauties uz labāku nākotni. Jūs ar savu piemēru daudz iedvesmojat. Hortas kungs, es jūs sveicu ļoti sirsnīgi un tagad došu vārdu jums. Priekšādātā kungs. Es savus, savu runu izteikšu angļu valodā, un pēc tam pāriešu uz portugāļu valodu, un runu savukārt noslēgšu atkal angļu valodā. varētu jū, ar jums runāt piecās Eiropas valodās, bet nu tik ļoti neizvērsīšos, jo citādi pats vienā pjokštā rezultātā. Tāpēc pieturēšos pie divām - pie angļu un pie portugāļu valodas. Esmu ļoti pateicīgs, ka man dot šī privilēģija uzrunāt jūs šo augsto Eiropas tautas eh, pārstāvi orgānu, kas pārstāvat kultūras daudzveidību, kas pārstāv politisko demokrātiju. Gribu paust savu apbrīnu Eiropai un tās institūcijām. Jūs esat tās izveidojuši, jūs esat izveidojuši šo lielisko ceļu, jūs esat nogājuši milzīgu eh, ceļu cauri kariem līdz vienotībai, līdz partnerībai un esat nonākuši pie miera. Uh, Jūs esat nodrošinājuši integrāciju, labklājību saviem iedzīvotājiem, esam, esat īstenojuši dzīvē vārdu koncepciju solidaritāte. Un kā Nobelprēmijas laureāts 2008. gadā vēlējos e, izvirzīt Eiropas Savienību un Eiropas Savienības komisiju šīs prēmijas saņemšanai miera aizstāvēšanas jomā. Tomēr pas, situācija pasaulē joprojām uh, aizāno viena no uh, smagām lielvarām uh, Āzijā. Ir šie divi milzīgie Āzijas giganti, kas faktiski draudoši stāv pāri visām citām valstīm šajā reģionā. To starpā var notikt arī dažāda veida pārpratumi. Tas varētu kalpot kā tilts, tas varētu kalpot kā tilts uz labklājību un mieru. Bet Un, un šis tilts varēja iet no Atlantijas okeāna krastiem, kur ir Portugāla, līdz pat Āzijas tālākajam galam. Šobrīd, kamēr runāju jūs, šeit, kad runāju jūs priekšā, esmu īpaši pateicīgs jūs, jums visiem par un ļoti un arī ļoti daudziem komisijas darbiniekiem un īpaši komisijas priekšsādātājiem mūsu draugam Žozē Manuēlam Barozu, kas trīs desmitgažu laikā ir stāvējuši ar mums plecu pie pleca, ir palīdzējuši mums šai cīņā par brīvību. Biju jauns politiķis toreiz, jauns diplomāts, vispirms valsts sekretārs, ārlietu ministrs. E, Barozo kungs bija pēc tam arī Portugāles premjers, un viņš vienmēr ir aizstāvējis Austrumu Timoru. Tāpat viņš iestājies arī par to valstu tiesībām, kas ir Āfrikā un citur Āzijā bet es nevar, nebūtu savu pieniekumu izpald, izpildījis, ja es nepateiktos arī daudziem citiem Eiropas parlamenta deputātiem. Daži no tiem varbūt vairs nav šajā sasaukumā, nu, protams, daži no tiem ir arī vienkārši no mums šķīrušies novecošanas procesa rezultātā, no kā, protams, neviens nevaram izvairīties. Uh, bet tas atbalsts, ko guvām šai iestādē no visām pusēm, no labiem, prāks, labējiem spēkiem, no kreisiem spēkiem, bija nenovērtējis. Jūs devāt mums to fórumu, jūs devāt mums atbalstu, ko nedeva neviens cits, un šai fórumā mēs varējām izteikties, varējām laist savu balsi pasaulē. Gribu pateikties visiem Portugāles deputātiem visās partijās šai parlamentā, kas 90. gados paši no savām algām saziedoja līdzekļus un piešķirtos uh, mūsu valsts pašreizējiem ārlietu ministram, Zaktarijas Kostas kungam. Viņš toreiz cīnījās Austrum Timoras pratošanās kustībā. Un tie Portugāles deputāti, kas bija šeit Eiropas parlamentā, sākot no labiem, labiem spēkiem līdz pat kreisiem spēkiem, katru mēnesi sniedza mums finansiālu atbalstu caur savu biroju šeit Briselē. Un tieši jūsu parlaments bija tas, kas mums pirmo reizi pasaulē piešķīra mums arī identitātes karti, pasi, kas arī tika šeit līdz ar to attiecīgi apstiprināta. Tā apliecinot, ka ir tāda valsts Austrum Timona. Un tāpēc esmu šeit jūs priekšā ar milzīgu pateicību. Un saku jums visiem lielu paldies. Tagad gribu pāriet uz portugāļu valodu. Un turpināt savu uzrunu runājot par tūkstošgadus attīstības mērķiem, vēlos jums pastāstīt, cik tālu savā valstī esam nonākuši strādājot pie šiem mērķu sasniegšanas un eh, ko jūs vēl varat darīt, lai palīdzētu mums un citiem. Divtūkstošajā gadā Austrum Timor vēl nebija neatkarīga valsts. Tikai Tad, kad tika sagatavots ziņojums par tūkstošgades mērķu sasniegšanu 2002. gadā, tur tika noteikti pakārtoti mērķi un uh, Tikai tas uh, pavēra jaunu lapusi mūsu valsts vēsturē. Mēs uh, varējām uzsākt uh, patiešām jaunu reformu kārtu, un mēs esam pieredzējuši to, ka nabadzība ir samazinājusies par 10% pēdējo gadu laikā. Ir samazinājies arī to bērnu nāves gadījumu skaits, kas ir jaunāk par pieciem gadiem. Īstenībā mēs jau esam sasnieguši šajā jomā noteiktos tam. Uh, vairāk bērnu arī ir sākuši apmeklēt skolu. Tātad 2009. Eh, 2010. mācību gadā eh, skolā pieteikto bērnu skaits ir palielinājies par 73%. Protams, eh, mums ir arī daudz eh, partneru valstu reģionā, ar kurām sadarbojamies, ir noslēgts arī sadarbības nolīgums starp Austrumu, Timoru un Kūbu. Un es ceru, ka pēc vairākiem gadiem visi Timoras iedzīvotāji mācēs lasīt un rakstīt. Eh, lielākā daļa no valsts budžeta tiek tērēta veselības aprūpei un izglītībai. Jāņem vērā, ka ir iespējams panākt pārmaiņas, ja tiek pietiekam labi finansētas dažādas sociālās programmas. Ir arī tiešas līdzekļu pārneses, ir īpašas pensijas arī kara veterānu atraitnēm un mēs paplašinām lauksaimniecībā izmantojamās zemes teritorijas, lai varētu ražot vairāk pārtiks produktu. Jāņem vērā, ka mēs esam veikuši uh, strateģiskās plānošanas analīzi, ir sastādīta plāna no 2010. līdz 2030 30. gadam. Eh, mēs jau gadu simteņiem esam piedzīvojuši nabadzību, cilvēki ir dzīvojuši zem nabadzības līmeņa, bet eh, tagad valsts jau pamazām sāk atkopties. Mēs esam konstatējuši, ka caurskatāmības iniciatīva, kas tika vērsta uz to, lai varētu izveidot labāku resursu pārvaldību, 2010. gada ziņojumā eh, Austrum Timoru eh, ievietoja ļoti augstā vietā, ja mēs runājam par caurskatāmības eh, un caurskatāmības ievērošanu un labu dabas bagātību pārvaldi. Apmēram 30% no deputātiem mūsu parlamentā ir tieši sievietes jāņem vērā, ka daudz no viņām ieņem ļoti nozīmīgus amatus, proti mm, tieslietu ministri ir sievietes, finanšu ministri ir sieviete, un tāpat daudz citas nozīmīgas ministrijas vada tieši sievietes. E, mums ir arī jauniešu parlaments, kurā darbojas 130 cilvēki, un e, šis parlaments arī tika nesen ievēlēts. Tie jaunieši, kas ir ievēlēti parlamentā, ir no 12 līdz 17 gadiem veci. Mēs vienmēr esam vēlējušies cīnīties par dzimumu līdztiesību arī šajā jauniešu parlamentā. Un e, mūsu cerības ir attaisnojušās pat ar e, vainagojumu. Tā tad 68 sievietes šeit darbojas un 62 puiši. E, Tātad tas, tā ir dzimuma kvota jauniešu parlamentā. Jāņem vērā, ka mūsu konstitūcija ir viena no humanākajā visā pasaulē. Arī mēs esam atteikušies no nāves soda izmantošanas. E a sentença de prisão máxima é 25 e anos. Não temos prisão. Augstākais soda mērs cietumā ir 25 gadu ieslodzījums, tātad cilvēkiem netiek piešķirts mūža ieslodzījums. Visā pasaulē mēs esam arī pirmajās rindās, ja runā par cilvēku tiesību aizstāvību. Mēs jau esam pietāvājuši uz izskatīšanai divus ziņojumus par šo tēmatu, un, protams, mēs joprojām aktīvi iestājamies par cilvēku tiesību aizstāvību un vēlamies, lai katrs vārds pārvērstos patiesībā. Mūsu konstitūcijā ir noteikts, ka starptautiskie likumi bieži vien prevalē pār nacionāliem likumiem. Visiem uh, Austrum Timorā pieņemtajiem likumiem ir jā jābūt saskaņā ar starptautisko tiesību kopumu. Tagad turpināšu angļu valodā. Mēs uh, vēlējos veltīt dažus vārdus klimata pārmaiņām. Nu, man nav uh, palicis pietiekam daudz laika, tādēļ es tam pievēršīšos ļoti lakoniski. Uh, Protams, eh, tas ir neapstrīdams fakts, ka val, valstis, kas ir varenas un bagātas, ir visvairāk noplicinājušas un sabojājušas pasaules vidi un dabu. Bet jāņem vērā, ka to rīcībā ir arī visjaunākie zinātniskie sasniegumi un tehnoloģijas. Un pēdējo 200 gadu laikā šie sasniegumi ir nesuši daudz augļu pilnīgi visiem. Bet jāņem vērā, ka šie gūtie augļi nav sadalīt visiem taisnīgā un godīgā veidā. Bet eh, attīstības valstīm nevajadzētu tikai kratīt apsūdzošu pirkstu bagāto un varano virzienā. Mums ir jāatzīst, ka arī mums ir jāuzņemas sava atbildības daļa, piemēram, esam izpotījuši savus mežus, piesārņojuši upes, okeānus un ezerus. Āzijas atbildība ir tikpat liela kā ASV un uh, Eiropas atbildība, lai varētu cīnīties pret klimatu pārmaiņu sekām. Mēs uh, Āzijā ir gandrīz, dzīvo gandrīz puse no visas planētas iedzīvotājiem. Tiek uh, izmantots ļoti daudz dabas resursu, e, tiek noplicināti mēžu, zemes, ūdens resursi, un, protams, mums tam ir jāpieliek punkts. Mēs arī izmantojam aizvien vairāk enerģijas, un bieži vien tās galvenais avots nāk no zemes dzīlēm. Jāņem vērā, ka Āzijas kuģi tagad arī uh, kuģo pa okeāniem visā pasaulē, meklēt jauns energo avotus, piemēram, Latīņamerikā un Āfrikā. Tādēļ Austrum Timora sadarbojas arī ar citām valstīm, ar ar divām mazākajām uh, Āzijas valstīm, veidojot kopīgu darba kārtību ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un vides aizsardzībā, uh, veidojot labāku zemes un ūdens resursu pārvaldību, tādā veidā cīnoties pret nabadzību un analfabētismu Āzijas kontinentā. Vēršoties pret, pie bagātajām un varējām valstīm, mēs varētu teikt, ka bagātiem, bagātiem un varenajiem vajadzētu pajautāt pašiem sev, vai viņi ir paveikuši visu, vai viņi ir turējuši doto vārdu, ko ir devuši TV kameru priekšā, vai e, ir palīdzējuši tiem, kas joprojām cieš no e, nepietiekamas attīstības un milzīgas nabadzības. Bieži vien attīstības valstu līderus. E, paļā par to, ka viņi nav sasnieguši visu, ko ir solījuši, un mēs saņemam attīstības palīdzību, it kā saņemam to no bagātajām valstīm. Bet donoriem, protams, vajadzētu būt pietiekam paškritiskiem, vērtējot savas izvirzītās politikas vadlīnijas. Protams, eh, vienmēr var atsaukties uz solidaritāti, var runāt par to, kas notiek eh, uz ielām ASV, Eiropā, Japānā. Cilvēki bieži vien izrāda solidaritāti eh, pret cilvēkiem nabadzīgākās valstīs, bet donoriem noteikti vajadzētu racionalizēt to, kā tiek piešķirti uh, līdzekļi, ir jāizvairās no birokrātijas radīšanas un no pārlieku liela papīra kalna radīšanas, un tas ir jādara pašmājās. Must... Donoru valstīm vairāk līdzekļu ir jāinvestē, tā tad ir jāinvestē lauku attīstībā, kultūrā, pārtiks nekaitīgumā, sanitārijās ierīcēs, ūdens pārvaldībā, veselības aprūpē un izglītībā. Tādā veidā var palīdzēt spēcināt nacionālās institūcijas, kuras vada demokrātiski ievēlēt līderi, bet, lai to pārvērstu īstenībā, ir jāpiedāvā vairāk sektorāla budžeta atbalsta, lai arī attīstības valstu līderi varētu turēt doto vārdu un parūpēties par pilsoņu interesēm tikai neliela saujiņa bagāto valstu ir sasniegusi 0,7% rādītāju no IKN, kas ir sniedzams attīstības projektiem. Bet eh, ļoti daudzi bagāto valstu līderi starptautiskās konferencēs, gozējoties eh, kinoaktieru un uh, dziedātāju slavas saulītei sniedz tikai tukšas solījumus, un uh, tie netiek pildīti tik līdz tiek izslēgti kameru starmeši. Protams, mums vajadzētu padomāt, cik ātri šie desmitie miljārdi dolāri tiek atrasti, lai varētu, piemēram, izglābt bankas, apdrošināšanas iestādes, krāpnieciskas nekustamā īpašuma firmas, eh, dažādas rūpniecības nozars. Desmitie miljoni dolāri tika izmaksāti dažādās kompensācijās un prēmijās. Uh, nekompetentiem cilvēkiem, kas īstenībā izraisīja visu šo finansiālo jēzgu. Bet, ja tiek lūgts eh, paaugstināt eh, attīstības palīdzību, nu tad šis lūgums bieži vien izskan kaut kur tukšumā. One... Mēs uzskatām, ka ir jāizveido pietiekami viedas un rafinētas metodas, lai varētu palīdzēt visām valstīm, arī attīstības valstīm, kas ir smagi cietušas finanšu krīzes apstākļos. Ir jāpalīdz vismazāk attīstītajiem reģioniem, mazajām salu valstīm, salu arhipelāgiem, jo bieži vien tās sasniedz vismazākā daļa no attīstības palīdzības. Ir jāpalīdz tām cīnīties gan ar iekšējiem, gan ārējiem izaicinājumiem, tādiem kā nestabilitāte, ekstrēmisms, klimata pārmaiņu radītās sekas. Un tas ir jādara visās pasaules daļās, ir tīpaši Dienvidu Āzijā un Lielo ezeru reģionā Āfrikas kontinentā. Austrum Timora atrodas visai privileģētā situācijā, jo So... Mums nav neviena, neviena centārējā parāda, un jāņem vērā, ka, ja ja jūs uh, pašķirstīsiet ekonomistu uh, e, izdevumu, 2010. gada grāmatas izdevumu, jūs tur atradīsiet ļoti interesants datus par Austrumtimoru, jo Austrumtimoras uh, e, IKP pārpalikums ir visaugstākais visā pasaulē, un mēs nevienam ārzemju aizdevējiem nesam parādā ne centa. Bet neskatoties uz to, mēs solidarizējamies ar valstīm, kurām klājas grūtāk, un mēs saprotam, ka tās šos parādus nevar atmaksāt, un, protams, simtiem miljonu cilvēku pasaulē ir nepieciešama palīdzība. Protams, ja ir iespējams mobilizēt vairākus miljārdus dolāru lai varētu izglābt bankas eh, apdrošināšanas uzņēmumus, tad es domāju, ka tikpat ātri eh, līdzīgas naudas summas varētu atrast, lai šādus līdzekļus atrastu citiem nolūkiem lai varētu izpildīt savus dotos solījumus. Tā ir jūsu politiskā apņemšanās, un tas īstenībā ir sirdsapziņas jautājums. Tādā veidā jūs varētu izskaust tās milzīgās atšķirības un netaisnīgumu, kas joprojām pastāv uz pasaules līdz pat šai baltai dienai. Ekscelences! Šodien uzstājoties jūs priekšā, Es esmu ļoti pateicīgs Eiropas parlamentam, visiem Eiropas līderiem un visiem, eh, ar kuriem esam sadarbojušies attīstības jomā. Un ar zinām pazemību es vēlējos atzīt to, ka arī mēs esam pieļāvuši kļūdas un zināmā mērā esam ierobežoti. Austrum Timorā, kā vienā no attīstības pasaules daļām, Mums nevajadzētu mainīt lomas ņemot vērā to, kas notiek, eh, piemēram, rietumu pasaulē, mums eh, nevajadzētu tikai apsūdzēt rietumus viņu kļūdās, mums tāpat vajadzētu pastīties sev acīs un eh, pajautāt, ko tad mēs paši esam sasnieguši, ko mēs esam izdarījuši, lai palīdzētu simtiem miljonu cilvēku Āzijā izkļūt no milzīgā nabadzības purva. Mēs, protams, varētu darīt vairāk, mēs varētu darīt labāk gan Timorā, gan arī citur pasaulē. Mēs esam sasnieguši patiešām lielu progresu pēdējo trīs gadu laikā, un tikai astoņus gadus mēs esam svinējuši savu neatkarību. Jā, es jau jums piedāvāju dažus skaitļus, lai tie labāk ilustrētu mūsu attīstību, bet ir joprojām daudz citu attīstības jomu, kur uh, eh, progresu nav uh, iespējams izmērīt eh, tādā taustāmā veidā, bet tās ir tikpat būtisks jomas. Piemēram, mēs varējām sadziedēt eh, tās brūces, ko mūsu sabiedrībā atstāja kolonizācija, mēs varējām uzlabot situāciju, mēs varējām uzlabot savas attiecības ar Indonēziju. Mūsu kopīgā vēsture ir 24 gadu garumā mērāma, un īstenībā tagad mūsu attiecības ar Indonēziju ir ļoti labas, un tāds varētu vēlēties jebkura kaimiņu valsts. Mēs būvējām tiltus visā reģionā, tātad veidojām sakurus, esam izveidojuši diplomātiskās attiecības ar vairāk nekā simts valstīm. Nu, tie ir mērķi, tie, ko nevar eh, tā skaidri izmērīt. Tie nav tik skaidri uzrakstām uz papīra. Jāņem vērā, ka mūsu cilvēki 24 gadus ir cietuši no okupācijas. Un īstenībā viņi eh, tik ļoti neusticas eh, jebkuram. Tādēļ mēs uzskatām, ka esam gatavi attaisnot savu pilsoņu cerības, eh, ievērot viņu vēlmes un piedāvāt viņiem mierīgu, stabilu un labklājīgu nākotni. Es ceru, ka Dievs visu varenais mūs visus svētīs. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies, prezident kungs. Pirms 18 gadiem jūs bijāt opozīcijas vadītājs Austrum Timorā. Jums, jūs izrādījāt milzīgu drosmi, plašu vīziju, un šodien jūs esat brīvās, demokrātiskās, neatkarīgās Austrum Timoras prezidents. Apsveicam jūs ar šiem panākumiem, apsveicam jūs, prezident kungs, un vēlam jums visu to labāko gan jūsu valstī, gan jūsu iedzīvotājiem arī turpmāk. Aplausos.